So, good morning, ladies and gentlemen, it's 10 past 9. Dear colleagues, welcome. Labrīt, uh, kolēģi, desmit pāri deviņiem. Sāksim komitejas sēdi. Šī ir uh, pirmā lielākā balsošanas sesija. Cerams, ka tiksim galā pusotras stundas laikā. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Man ir komentārs, mani lūdza uh, referents uh, par atzinumu Inta komitejai par uh, ES uh, Vietnamas investīciju aizsardzības nolīgumu. To pievienot tālāk par līdz ar to nenotiks balsojums par uh, piekrišanas procedūru par brīvās tirzniecības nolīgumu, bet vispirms balsosim par Vietnamas un Eiropas Savienības tirzniecības nolīgumu. A, tas ir astotais punkts. Ja jums nav iebildumu, tad ar šiem grozījumiem darba kārtība ir apstiprināta. Otrais punkts man nav paziņojumi. Trešais. Varam ap apstiprināt 30. septembra, 1. oktobra, 14. oktobra sēžu protokolus. Ja jums nav nekādu komentāru, komentāru nav. Varam pāriet pie 4. Bals, punkta balsošana. Sagatavot balsošanas kartītes, pirmais balsojums par uh, cilvēktiesībām demokrātiju pasaulē 2018. gada ziņojums. Es uh, jautāju, vai referente Visler Līma vēlas izteikties. Atvainojos, ir uh, ļoti trokšņaini šeit zālē. Lūdzu, ievērot klusumu. Mēs divreiz esam izskatījuši šo dokumentu. Vēlos šoreiz tikai pateikties visiem, kas piedalījās šai darbā, darbiniekiem, deputātiem. Un vēlos arī pateikties par gaisotni, kurā notika šīs diskusijas. Favor. Paldies, vai kādi citi komentāri? Nē, tad sāksim balsošanu. Rakel, man nepieciešama jūs palīdzība, sakot, kad ir elektroniskie balsojumi. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas. Nē, atvainojos. Es tiešām speciāli to izdarīju, lai pārbaudītu, vai jūs uzmanīgi sekojat sarakstu. 403, 404, 405 par pret atturas pieņemti. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 147. grozījums par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 13. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 14. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 15. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 16. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 212. pārpret pret atturas pieņemts, 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 18. kompromiss par pret atturas pieņemts, 226. par pret atturas pieņemts, 19. kompromiss par pret atturas pieņemts, 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss pārpretaturs pieņēmts, 25. pārpretaturs pieņēmts, 26. kompromiss pārpretaturs pieņēmts, 27. kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 310. ir atsaukts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts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 37. par pret atturas pieņēmums, 38. par pret atturas pieņēmums, 39. par pret atturas pieņēmums, 40. par pret atturas pieņēmums, 41. par pret atturas pieņēmums, 42. par pret atturas pieņēmums. 43. pār pret atturas pieņemts, 44. pār pret atturas pieņemts, 45. pār pret atturas pieņemts, apsvērumi 57. grozījums par pret atturas pieņemts, 46. kompromiss par pretaturs pieņemts, 68. grozījums par pretatturas Pārbaudīsim, balsojot elektroniski 68. grozījums. Vēl trīs nav nobalstojuši, divi. Divi kolēģi ir tagad visi pēcām balsot no noraidīts 34 pret un 30, 27 par. 47. kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. kompromiss par pret atturas pieņemts. 49. kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. 51. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad ievilkumi. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 35 pret 29 par. Trešais un ceturtās grozījums par pret atturas pieņemti. Piektais uh, grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim piekto grozījumu. Roisens Beidzam balsot. Noraidīts. Sorry, just a major reason. So, this amendment... Šis grozījums ir noraidīts. Tagad 6, 7, 8 un 9 grozījums par pretaturas pieņemts. 10. grozījums par pretaturas pieņemts. 11. atkrīt, 12, 13 atkrīt, 14. pār pret atturs pieņemts, 15. pār pret atturs pieņemts, 16. pār pret atturas. Mums jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski. Tas ir brīvais balsojums. 16. grozījums, sākam balsot.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 Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 19. un 20. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 25. par pretaturas pieņemts, 26. par pretaturas pieņemts, 27. 28. par pretaturas pieņemti. Tie visi ir ievilkumi. 29. par pretaturas pieņemts mums būs Div, jāpārbalso 29. balsēm elektroniski. One missing. One missing. Viens nav nobalsojis. Beidzam balstot. Pieņemts. 30 Atvainojos. 39 pār 27 pret. Tāds bija rezultāts, saka priekšsēdētājs. 30 and 31 in favor. 30, 31 pār pret atturas pieņēmts, 32 pār pret atturas pieņēmts, 33 pār pret atturas pieņēmts. 34. 35. pār pret atturas noraidīti. 36. par pret atturas noraidīts. 37, 38 par pret atturas noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. 40. pār pret atturas pieņēmts, 41. 42. pār pret atturas pieņemti, 43, 44 pār pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot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 pret atturas pieņemts. 53. pār pret atturs pieņems, 54. pār pret atturs pieņems, 55. pār pret atturs noraidīts, 56. pār pret uh, atturas pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, mm, noslēguma balsojums par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 48 pār un 6 pret. Apsveicam mūsu referenti. Tūlīt pārējām pie piektā punkta un vēlētos pārliet uzreiz pie balsojuma. Tātad nākamais ziņojums. Mēs sākam ar 58, 59, 60, 64 ir atsaukt. Tātad pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 125. grozījums, tas ir izcils mutiskais grozījums, kas ir iesniegts par pret atturas pieņemts. 126 par pret atturas pieņemts, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts, 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 145. ir atsaukts, 11. kompromiss par pretaturas pieņemts, 12. kompromiss par pretaturas pieņemts, 13. kompromiss par pretaturas pieņemts, 14. kompromiss par pretaturas pieņemts. 15. kompromiss par pretaturas pieņemts. Jābalso tagad par 192. Bašesku par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par 192. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 195. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 195. Beidzam balstot. Nu, rezultāts skaidrs. 196. pār pret atturs noraidīts. 199. pār pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balstojot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. 200 par pret atturas noraidīts, bet pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 225. par pret atturas noraidīts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 243. grozījums Pilčiks par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pretāturs pieņēmums, 23. kompromiss par pretāturs pieņēmums, 24. kompromiss par pret atturas pieņēmts, 25. kompromiss par pret atturas pieņēmts, 26. kompromiss par pret atturas pieņēmts, 289. bašesku par pret atturas pieņēmts, 290. par pret atturas pieņēmts. Pārbaudīsim rezultātu. Labi, sākam balsot elektroniski par 290. grozījumu. Beidzam balsot. Jums jālūkojas uz visu komiteju, ne tikai uz vienu zāles pusi. 291. par pret atturas noraidīts.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 295. ir pieņemts, un kas taldo papildinājums uh, noraidīts, 297. pārpret atturas pieņemts, 26. kompromiss pārpret pieņemts, 28. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 318. par pret atturas pieņemts manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 319. pār pret atturas. Mums atkal jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Man šķiet, ka bija noraidīts. Beidzam balsot. Noraidīts. 320 par pret. Atturas noraidīts. 321 par pret. Atturas noraidīts. 322 par pret. Atturas noraidīts. 323 par pret. Atturas noraidīts. 324. pārpretāturas noraidīts, 29. kompromiss pārpretāturas pieņemts, 20, 30. kompromiss pārpret pieņemts, 31. kompromiss pārpretāturas pieņemts, 333. pārpretāturas pieņemts, 334. pārpretāturas pieņemts, 335. pārpretāturas pieņemts, 32. kompromiss par pretaturas pieņēmts, 33. kompromiss par pretaturas pieņēmts, 34. kompromiss par pretaturas pieņēmts, 35. kompromiss par pretaturas pieņēmts, 356. grozījums Halitskis Sikorskis par pretaturas pieņēmts.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 37. kompromiss par pretaturas pieņēmums, 38. kompromiss par pretaturas pieņēmums, 39. kompromiss par pretaturas pieņēmums, 394. grozījums par pretaturas pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts skaidrs. 395. par pret atturas pieņēmts. 40. kompromiss par pret atturas pieņēmts. 41. par pret atturas pieņēmts. 16. grozījums par pret atturas pieņēmts. 42. kompromiss par pretaturas pieņemts, 43. kompromiss par pretaturas pieņemts, 26. par pretaturas pieņemts, 28. par pretaturas pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot. Beidzam balsot pieņēmts. 44. kompromiss par pret atturas pieņēmts. 45. par pret atturas pieņēmts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņēmts, 52. par pret atturas pieņēmts, 53. par pret atturas pie, noraidīts, 54. par pret atturas pieņēmts. 55. pārpret atturs pieņemts, 56. pārpret atturs pieņemts, 57. pārpret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. grozījums. Ievilkumi. Pirmais grozījums par pret atturus pieņemts. Otrais, trešais par pretāturs pieņemts, ceturtais par pretāturs pieņemts, piektais par pretāturs pieņemts, Sestais par pretaturas pieņemts. Septītais par pretaturas pieņemts. Es at, jā, tas bija, tie bija grozījumi. Astotais grozījums par pretaturas pieņemts. Un tagad elektronisks balsojums par ziņojumu projektu ar pieņemtajiem grozījumiem. Sākam balsot. Vēl četri nav nobalsojuši. Tagad visi balso, beidzam balsot, un ziņojums ir pieņemts ar 47 balsīm pār un 12 pret. Paldies! Vēlos pateikties ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Tagad pārējām pie sestā darba kārtības punkta 2018. gada ziņās par kopējās drošības un aizstādzības politikas īstenošanu. Referents Danžāna kungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Nē. Tad sākam balsot. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 47. Nē. 39. netika pieņemts, tagad 42. kas ir par Naimanas kundzes grozījumu. Pret atturas noraidīts. 46. par pret atturas noraidīts. 40. pār pret atturas noraidīts. 43. pār pret atturas pieņemts. 45. pār pret atturas pieņemts. 47. pār pret atturas pieņemts. 48. pār pret atturas pieņemts. 3. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņēmums, 59. par pret atturas pieņēmums, 60. par pret atturas pieņēmums, 61. par pret atturas pieņēmums, 63. par pret atturas pieņēmums. Pieņemts, tā izskatās. Nu, pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par 63. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 82. grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 95. grozījums par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski. Beidzam balsot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 101. It was rejected. Oh, it was. Uh, what was missing here? Okay. Okay, it's Mihail Gala's big moment. Jā, Galera kungam izšķirošs brīdis. Tas ir par 101. grozījumu par pret atturas. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. atkrīt. 7. kompromiss par pret atturas. Pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas. Pieņemts. 119. 120. par pret atturas pret atturas pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss par pretaturs pieņēmts. 134. par pretaturas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 pret atturas noraidīts. 147. par pret atturas noraidīts. 145. par pret atturas noraidīts. 148. par vai jūs vēlējāties pārbaudīt rezultātu. Balsojam elektroniski par 145. grozījumu. Beidzam balsot. tiešām noraidīts, skaidri redzams. 147. pār pret 148. par pret atturs noraidīts. 152. par pret atturas noraidīts. Noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 152. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 149. par pret atturas noraidīts, 150. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot elektroniski par Kastaldo kunga grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 26 balsis par, 25 pret, 146 par, pret, atturas pieņemts, 153 par, pret, atturas noraidīts bet pārbaudīsim tomēr rezultātu. Balsojam elektroniski par 153. grozījumu. Mani informē, ka 153. grozījums patiesībā atkrīt un par to nav jābalso. bet mums ir jābalso par 151. grozījumu. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. par pret atturas noraidīts. 155. par pret atturas noraidīts. 156. par pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtu piecdesmit septītais par pret atturas pieņemts. A 158 in favor. 58 par pret atturas pieņemts. 160. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu 160. Balstam elektroniski. Closed. Adopted. Pieņemts. 161 pār pret atturas norēdīts. 165 par, pret atturas noraidīts, 166 par, pret atturas noraidīts. 164 par pret atturas. Pārbaudām 164. Sākam balsot. Closed. Beidzam noraidīts. 162 pār pret atturas noraidīts, 167 pār pret atturas noraidīts, 163 pār pret atturas pieņemts, 168 pār pret atturas pārbaudam 168 sākam balsot. Hmm. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 169, 170 pār pret atturas noraidīts. 171 pār pret atturas pieņemts. 172 atkrīt. Labas ziņas. 173. We already go to 181. 181. Esam tik tālu. Horvēra uzmanība un Grošēlī. Par, pret, atturas, pieņemts. Deviņā kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 189 par, pret, atturas, pieņemts. 190 par, pret, atturas. Pārbaudam 190, sākam balsot. closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 195 par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. 198 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 198. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 109 pār pret atturas noraidīts. 200 pār pret atturas noraidīts. 203, 204 pār pret atturas noraidīts. 202 pār pret atturas pārbaudām 202. Sākam balsot. Uh, vote is open. 202. 202. Beidzam. Pieņemts. 201. Par, pret, atturs. Pārbaudām vēlreiz. Sākam balsot. It's closed. Beidzam. Noraidīts. 205 par, pret, atturas. Pieņemts. 206 par, pret, atturas. Pieņemts. 207 par, pret, atturas. Pieņemts. Desmitā kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. 212 Kalniete par, pret, atturas. Pārbaudām 212. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 213 pār pret atturas pieņemts. 215 pār pret atturas noraidīts. 218 pār pret atturas noraidīts. 219 pār pret atturas noraidīts. 217 pār pret atturas noraidīts. 214 pār pret atturas. Pārbaudā 214 sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 216 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām? Nu labi. Divsimt sešpadsmit. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. noraidīts. <clears throat> Kompromiss 11 pārpret atturas pieņemts. 224 pārpret atturas noraidīts. 227 pārpret atturas noraidīts. 226 pārpret atturas pieņemts. 229 par pret atturas pārbaudām 229. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Norēdīts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13 par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 245 par, pret atturas pieņemts. 246 par, pret atturas. Nē, kompromiss 15, jā. 15 par, pret atturas pieņemts. 250 par, pret atturas noraidīts. 256 par, pret atturas noraidīts. 251 pār pret atturas noraidīts, 252 pār pret atturas noraidīts, 253 pār pret atturas noraidīts, 254 pār pret atturas. Pārvaram 254, sākam balsot. Thank you. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 255 pār. Pret. Atturis. Pārbaudam. 255, the vote is open. Sākam balsot. Close. Beidzam. Norēdīts. Divsimt piecdesmit deviņi pār pret atturas norēdīts. 257 pār pret atturas norēdīts. 258 pār pret atturas pārbaudam 258. Right. Vote closed. Beidzam balsot pieņemts. 264. <clears throat> Nē, 261 pār pret atturas pieņemts. 262 pār pret atturas norēdīts. 263 pār pret atturas norēdīts. 266 pār pret atturas norēdīts Pārbaudām 266. Sākam balsot. It's closed. Beidzam. Noraidīts. 265 pār, pret, atturas. Pārbaudām 265. It's closed. Beidzam balsot. Jā, Naimans kundze uzvarēja. Mums vairs nav jāpārbauda. 265 pieņemts, tad 264 atkrīt. Un uh, jau 16. kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 275 pār pret atturas. Pārvaram. And it's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss pār pret atturas. Pieņemts. 282 par pret atturas pieņemts. Apkārt krīt. 283 par pret atturas norēdīts. 286 par pret atturas norēdīts. 285 par pret atturas norēdīts. Noraidīts. 284 par pret atturas noraidīts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 294 par pret atturas pārbaudām 294 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 295 pār pret atturas. Pieņemts. 296 pār pret atturas. Pieņemts. 297 pār pret atturas. Pārbaudam 297. Sākam balsot. It's closed. Beidzam. Pieņemts. 298, 299, 300 par. Pret atturas noraidīts. 301 par. Pret atturas. Pārbaudām, kas tāldo grozījuma. Sākam balsot. It's closed. Rejected. Norādīts. 302 Pēters par. Pret atturas noraidīts. 303 par, pret, atturas. Pārbaudām 103, 303, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 1 atkrīt, nekas neatkrīt.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 317 pār pret atturas norādīts. 318 pār pret atturas pieņemts. 319 pār pret atturas norādīts. 322 pār pret atturas norādīts. 325 pār pret atturas norādīts. 321 pār pret atturas noraidīts, 320 pār pret atturas. Pārbaudām 320. Pār, sākam balsot. Sklaust. Beidzam balsot. Norēdīts. 324 pār pret atturas. Norēdīts. Pārbaudām 324. Sākam balsot. Thank you. It's been adopted. Pieņemts. Un 323 pār, pret, atturas, pieņemts. 326 pār, pret, atturas, noraidīts. 20. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. un pārlecam vienai lapas pusē 340 pār, pret, atturas. Pārbaudām 340, sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. kompromiss pār, pret, atturas. Pieņemts. 347 pār pret atturas noraidīts. 348 pār pret atturas pieņemts. 349 pār pret atturas pieņemts. 350 pār pret atturas pieņemts. 22. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 23. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 24. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 378 pār pret atturas noraidīts. 379 pār pret atturas pieņemts. 25. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 387 pār pret atturas. Pārbaudām 387. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 388 pār pret atturas. Pārvērām 388.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 The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 390 pār. Pret. Atturas pieņemts. 391 pār. Pret. Atturas noraidīts. 394 pār. Pret. Atturas noraidīts. 392 pār. Pret. Atturas noraidīts. 395 pār pret atturas noraidīts. 396 pār pret atturas pārbaudām 396 sākam balsot. It's closed. Beidzot balsot, norādīts. Nākamais Vežkovska grozījums 393 pār pret atturas. Pārbaudam arī šo. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 405 pār, pret atturas pieņemts. 406 par pret atturas pieņemts. 407 par pret atturas pieņemts. 408 par pret atturas pieņ... noraidīts. 409 pār pret atturas norēdīts, 410 pār pret atturas pieņemts,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 pieņemts 423 pār pret atturas pārbaudām 423 sākam balsot. Slows. Beidzam. Pieņemts. 424 pār pret atturas pieņemts. 422 pār pret atturas norādīts. 400 7 par, pret atturas noraidīts. 425 pār, pret atturas. Pārbaudam 425, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 42 pār, pret atturas. Noraidīts. Tālāk 429 pār pret atturas noraidīts. 428 pār pret atturas pieņemts. Pārbaudam. 428 sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais atkrīt. 433 pār. Pret. Atturas. Pārbaudām 433. Free, the vote is open. Sākam balsot. It's closed. Beidzā balsot. Pieņemts. 437 pār pret atturas pieņemts. 438 pār pret atturas noraidīts. 440 pār pret atturas noraidīts. 439 pār pret atturas pieņemts. 28. kompromiss pār pret atturas pieņemts pieņemts. 451 pār pret atturas noraidīts. Pārbaudām 451. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 452 par pret atturas pārbaudam 452. Beidzam. Noraidīts. 453 par. Nē, 4.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 pieņemts 458 par pret atturas norēdīts, 459 par pret atturas norēdīts, 460 par pret atturas norēdīts, 464, 464 par pret atturas norēdīts, 463 par pret atturas norēdīts noraidīts, 462 pār, pret, atturas, pārbaudam, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par 30 pret. 461 atkrīt, tagad 466 par pret atturas pieņemts. 467 par pret atturas pārbaudam, sākam balsot. Open. It's closed. Beidzam. Pieņemts. 468 par, pret, atturas, pieņemts. 469 par, pret, atturas, noraidīts. 470 par, pret, atturas, pieņemts. 471 par, pret, atturas, noraidīts. 472 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām 472. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 482. Pār pret atturas noraidīts. Nu, labi, pārbaudām 482. It's closed. Beidzam. Jā, pieņemts jums taisnība. 483 pār, pret, atturas. Jā, pārbauda 483. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 484 pār pret. Atturas. Pieņemts. 485 pār pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudām. 485 sākam balsot. closed. Beidzot balsots. Pieņemts. 486 pārpret atturas norēdīts. Tā, apko 2 par pret atturas pieņemts. Apko 4 par pret atturas. Pārbaudām apko 4. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Afko septiņi par pret atturas. Afko septiņi par varam sākam balsot. It's closed. It's been rejected. Noraidīts. AFCO 8 and fit. AFCO 8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 Beidzam balsot. Noraidīts. 9 par, pret, atturas. Pieņemts. 10 par, pret, atturas. Pārbaudam apko des, desmit. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Afko 13 par, pret, atturas, pieņemts. Afko 15 par, pret, atturas, pieņemts. Afko 16 par, pret, atturas, pieņemts. Afko 20 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam AFCO 20. This will once again be a very tight result. Arī būs ļoti tos rezultāts. Oh, rejected. Norādīts. 21 pār, pret, atturas, pieņemts. 22 pār, pret, atturas. Pārbaudam AFCO 22. It is open. Closed. Beidzam noraidīts. Tālāk pamatojumi. Viens par pret atturas pieņemts. Divi par pret atturas noraidīts. Trīs par pret atturas pieņemts. Četri par pret. Pārbaudām trīs. Labi, sākam balsot. closed. Beidzam balsot. Labi, atbalsts pieņemts. 4 pār pret atturas pieņemts. 5 pār pret atturas pieņemts. 6 pār pret atturas pieņemts. 7 pār pret atturas pieņemts Pārbaudām septiņi. Sākam balsot. It's closed. Beidzam. Pieņemts. Astoņi pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Deviņi pār. Pret. Atturas. Pārbaudām deviņi. Sākam balsot. <coughs> Closed. Beidzam. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmit par. Pret. Atturas. Pieņemts. Divpadsmit par. Pret. Atturas. Pārbaudam 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32 pret 30 pār. Tad es saprotu, ka tagad ir galējais balsojums par šo grozīto ziņojumu. Tagad sākam balsot par to. Closed. Beidzam. Pieņemts. 41 par 22 pret 2 atturas apsveicam. Sveicam referenti. Wait a moment, Mr. Wallace. Wallace kungs. Nav mikrofona. Just to say that our group NG... Vēlos norādīt, ka mūsu grupā um, GNGL pie, uh, iesniegs uh, mazākumu uh, balsojumu viedokli. Paldies, Valeskums! Balsojums par Vietnamu. groups have asked us to not to change the order and to vote first number item number eight and afterwards item number ten. So I have been informed. Kolēģi, saņēmu informāciju, ka sāksim balsot tagad par astoto punktu vai tāda ir jaunākā situācija. Tātad sākam balsot par astoto punktu. investīciju aizsardzības līgums starp Eiropas Savienību un dalību valstīm no vienas puses un Vietnam Socialistisko republiku no otras puses. Referente ir Izabela Limā. Izabela, vai es vēlaties izteikties? Thank you, Chair. Jā, paldies priekšsēdētāji. Burtiski pāris vārdi franču valodā. Vēlējos pateikties visiem, kuri piedalījās uh, sarunās un uh, pateicos par sasniegto rezultātu. Nevienmēr ir viegli nonākt pie vienošanās, bet eh, mēs zinājām, ko vēlējāmies panākt, kādu rezultātu vēlējāmies panākt, eh, proti situācijas uzlabojumu cilvēku tiesību ziņā eh, Vietnamā. Mēs nebijām vienisprāts par to, pa kādu ceļu nonākt pie šā mērķa. Mēs tomēr visi bijām vienprātīgi par to, ko vēlējāmies panākt, un tādēļ uh, nolēmām balsot par šīm rezolūcijām, bet eh, nebalstot par piekrišanu, noraidīšanu vai atlikšanu. Tāds bija visu sarunu vedēju kopējais viedoklis. Tas ir eh, politiski spēcīgs signāls un eh, tas uh, Eh, praktiski ir eh, gandrīz vienbalsīgs viedoklis. Pateicos par eh, šo kompromisu, ko mums izdevās panākt, un tas mums kā parlamentam ļauj nosūtīt ļoti spēcīgu signālu. Paldies! Thank you. Paldies! Vēl kādu komentāru? Labi. Sākam balsot pēc šī saraksta. Pirmais grozījums ir atsaukts, trešais. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Vote is open. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais atkrīt. Par ceturto nebalsojam. Kompromiss numur viens par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur divi par, pret, atturas, pieņemts. 11. nebalsojam. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, kā lūdzu, prasa priekšsēdētājs. Nē, nē, 4. kompromiss un tālāk ir 22. grozījums. Par, pret, atturas, pārbaudām 22. Compromise 5 is after 22. Piektais kompromiss nāk pēc 22. grozījuma. So the vote is now open on a... Balsojam par 22. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad kompromiss numur 5 par pret atturas pārbaudām piekto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viennozīmīgi skaidrs, pieņemts. Un Gala balsojums tad uzreiz ar grozījumiem. Labi, sākam balsot. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Nu, ja nevēlaties labi, tad beidzam balsot. Pieņemts 48 par, 8 pret, 6 atturas. Tagad desmitais punkts. Šis saraksts. Tagad balsojam par padomes lēmumu projektu. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 5 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 6 par, pret, atturas, pārbaudams sesto kompromisu. Sākam balsot. Close. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Elektronisks balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Četri kolēģi nav nobalsojuši, vēl trīs, divi. Joprojām divi. Beidzam balsot. 47 par, 7 pret, 8 atturas. Tātad, pusotra stunda balsošanai pagājusi. Paldies kolēģiem par dalību. Uzreiz sāksim koordinātoru sanāksmi. Lūdzu, tie, kuri, nav, kuri ir uzaicināti piedalīties, eh, lūdzu palikt, pārējos eh, satiksim pēcpusdienā.